Präsident! Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Lūdzu, apsēdieties vietās. Meine sehr Godātās dāmas, cienījamās dāmas, godātie kungi, es atklāju sanāksmi. Pirmais darba kārtības punkts - debats par Eiropas Savienības nākotni un proti Austrijas federālā kanclera Fern Wernera Faimana paziņojums. Es ļoti priecājos, ka jūs, federālā kanclera kungs, šodien esat mūsu viesis. Dāmas un kungi, es redzu, ka Eiropas Savienības padomes Um, delegāciju pārstāv šobrīd Spānijas ministrs Mendes de Vigo, bijušais Eiropas parlamentārietis. Ļoti priecājos redzēt arī jūs. Godātais federālā kanclera kungs, paldies, ka jūs pieņēmāt manu uzaicinājumu paviesoties šeit un šodien uzrunāsiet mūs, izklāstot savu viedokli par Eiropas Savienības nākotni. 2013. gads ir daudzajā ziņā izšķirošs pol Eiropas politikai, un, protams, solidaritāte starp tautām un valstīm mūsu valstu savienībā šobrīd iegūst ļoti lielu nozīmi attiecībā gan uz ekonomikas, gan ekoloģijas un monetārās politikas nākotni. Un pirms pāris gadiem, manuprāt, neviens no mums nevarēja iedomāties, cik ļoti lielu nozīmi iegūs Eiropas Savienības solidaritāte. Diskutējot ar Eiropas Savienības padomes pārstāvjiem un pārstāvot Eiropas parlamentu, un jums, kas pārstāvat suverēnu valsti, jūsu Jūsu viedoklim ir ļoti liela nozīme, tāpēc es vēlreiz gribu pateikt jums paldies, ka jūs esat šodien ieradies šeit, lai uh, piedalītos dialogā ar mums. Es būtu priecīgs, ja Eiropas Sanības padomē būtu vairāk tādu kolēģu kā jūs, kas atbildētu mūsu aicinājumam, mūsu uzaicinājumam un būtu gatavi diskutēt ar Eiropas uh, deputātiem. kas uzdrošinātos viesoties šeit un izklāstīt savu viedokli un piedalīties debatēs par Eiropas Savienības nākotni. Nun, der Bundeskanzler, der Došu vārdu Austrijas federālajam kancleram Werneram Faimanam. Sehr verehrter Herr Präsident, sehr verehrter Herr. Godātais parlamenta priekšēdētāji, godātais komisijas priekšēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels gods šodien viesoties Eiropas parlamentā un piedalīties diskusijā uh, par Eiropas Savienības tagadni un nākotni un arī par Eiropas kopienas nākotni līdz ar to. Šobrīd, brīdī, kad vairāk nekā 5,5 miljoni jauniešu Eiropā ir bez darba, un brīdī, kad vairāk nekā 8,5 miljoni iedzīvotāju jaunāki par 24 gadiem nespēja atrast darbu, ir pāragri teikt, ka krīze būtu pagājusi. Tāpēc es esmu pilnīgi pārliecināts, ka atšķirībā no tā, kas notika 30. gados, mēs esam paveikuši ļoti daudz lai finanšu tirgu un krīzi, finanšu tirgu un ekonomisko krīzi pārvarētu uh, ar ekonomiskām programmām. Arī prognozes, ko mēs dzirdam no dažiem, proti, ka 2012. gada beigās uh, mūsu to valstu skaits, kas ir Eirozonā, būs samazinājies. Visas šīs apakaliptiskās prognozes nav apstiprināšās, jo mēs kopā esam centušies kaut ko paveikt, lai to novērstu Eiropā. Mēs daudz ko kopā esam sasnieguši, un es esmu pārliecināts par to, ka bez uh, solidaritātes Eiropas Savienībā um, finanšu tirgus krīzes kaitējumus nebūtu varējuši tomēr novērst un tikt galā tā, kā mums tas ir izdevies. Bet uh, mēs nevaram būt mierā ar panākto. Uh, jo bezdarbs joprojām ir daudz par, bezdarba līmenis ir pārāk augsts joprojām. Un stiprinot Eiropas Savienību, mēs paši kļūstam stiprāki un kritizējot Eiropu, mēs kaitējam paši sev. No valsts, kas uh, ir starp neto maksātājiem, uh, es gribu teikt, ka tas nozīmē tikai to, ka tiešie maksājumi salīdzinot ar to, ko mēs saņemam, ka šeit paliek pāri noteikta maksājuma starpība, bet tas arī ir viss. Netiek ņemts vērā, ka mē, tas ka mēs eksportējam uz ļoti daudzām valstīm un darbojamies, mūsu uzņēmēji sekmīgi darbojās ļoti daudzās valstīs, un arī tas viss tomēr ir jāņem vērā bilancē, ja mēs gribam izvērtēt Eiropas Savienības ekonomisko bilanci un ekonomiskos sasniegumus. Tikai tad, ja mēs šo solidaritāti, kas ir Eiropai ļoti raksturīga, uztversim kā modeli atšķirībā no citiem kontinentiem. Ja brīvība, demokrātija un sociālās aizsardzības sistēmas Eh, tiek um, turētas godā, tad ir jāapzinās, ka solidaritāte nevar izpausties tikai nacionālo valstu robežās. Mēs varam tikai kopā panākt, lai mums iet labi vai ļauties krīzei pretējā gadījumā. Runājot par um, finanšu tirgu un uh, valstu ar budžeta deficītu glābšanas pasākumiem, budžeta disciplīnas prasībām un tā tālāk, es ceru, ka tas viss palīdzēs turpmākajos gados panākt ekonomisku izaugsmi. Kāda tad tam visam ir nozīme? Var atbildēt divējādi. No vienas puses var teikt, un es esmu pārliecināts par to, ka sociālā solidaritāte, sociālais līdzsvars Eiropā uh, ļauj mums balstīties uz atbalstu, ko mums sniedz pilsoņi. Un ņemot vērā, jāņem vērā arī tas, ka daudzas valstis, kas savstarpēji ir karojušas, uh, tagad ir apvienojušās valstu apvienībā, kurā konflikti tiek risināti miermīlīgi un kopā tiek meklēti risinājumi. Tad, kad tika nodibināta ogļu un tērauda savienība, tad tika likts pamatakmens kaut kam tādam, uh, ko var nosaukt par miera garantiju. Un, manuprāt, um, mēs nevaram būt tagad būt atbalstīt vai slavēt Eiropu, kāda tā ir šobrīd, ja jauniešiem uh, vienalga, vai viņiem ir izglītība vai nē, ja viņiem nav iespēju sniegt savu ieguldījumu, ja viņiem nav iespēju atrast darbu, nodrošināt sev eksistenci. Un tāpēc šis uzdevums ir tik nozīmīgs, ka to var atrisināt tikai vienlaikus solidarizējoties savā starpā, nevis atsevišķās valstīs. Daudzos, daudzajādā ziņā mēs no risinājuma vēl esam diezgan tālu. Iedomājieties, ja mēs nebūtu izmantojuši uh, krīzes pārvarēšanas instrumentus. Tie, kas ļoti nopelnīja finanšu tirgos, tad, ja šie glābšanas pasākumi netiktu veikti, tad galu galā maksāt dabūtu tie, kas ir visvājākie, vismazāk pasargātie. Cilvēki, kas slimnīcās gaida zāles, cilvēki, kas strādā un nav spekulējuši finanšu tirgū, bet gan šobrīd nevar saņemt algu. Mums ir jāizdara pareizie secinājumi krīzes laikā Un mums ir jāsaprot, ka ir jātaupa, ir jāuzlabo konkurētspēja un jāveicina investīcijas, jātīsta solidaritāte. Valstis var rēķināties ar lielākām investīcijām tikai tad, ja ir nodrošināti tām labi apstākļi, un līdz tam mums vēl ir daudz, kas jāpaveic, jācīnās pret krāpšanu, uh, pret uh, krāpniecību pievienotās vērtības viedok, nodokļa jomā la, jāievieš uh, un jāuzlabo nodokļu um, iestāžu kapacitāte. Turklāt tas nedrīkst notikt tikai uz papīra. Ir jāveicina uh, tiesiska valstiskuma attīstība un jāmeklē pareizās atbildes. Nepietiek ar to, ka tiek samazināti līdzekļi visās jomās, ka valstu pirktspējas samazinās, tiek samazināti līdzekļi izglītībai, pētījumiem un tā tālāk. Un šie visi faktori tieši ietekmē valsts konkurētspēju. Mēs esam dzirdējuši daudz kritikas pēdējās dienās un mēnešos attiecībā uz pasākumiem, kas tiek piedāvāti, un daudzi mūs kritizē, bet manuprāt, vienā laivā esot. Uh, ir jādarbojas vienoti ne tikai tad, kad laiks ir labs un jūra ir mierīga. Arī nedrošos apstākļos visiem vienlaicīgi ir jācenšas izglābt laivu. Un um, mums ir jāturpina tā saucamais parādu menedžments un raugoties uz to, ka. Um, uh, obligāciju procenti šobrīd attīstās tā, ka procenti ilgtermiņā ir mazāki par diviem procentiem, tātad šī procentu likme, tad ir jāņem vērā, ka procentu attīstība virzienā uz 6 līdz 7 un 8 procentiem novedīs pie ļoti liela sloga un investīcijas tiks ļoti apgrūtinātas. Tāpēc, manuprāt, līdzšinējie veiktie finanšu glābšanas pasākumi ir tikai pirmais solis parādu pārvaldību vai menedžments, to nedrīkst saprast kaut kā aplami. Ne jau tā, ka mēs maksājam parādus, kas, ko neesam taisījuši paši. Mēs nedrīkstam parādu pārvaldību atstāt tikai finanšu tirgu rokās. Un tāpēc Manuprāt, ideja, ko piedāvāja vācu ekonomikas eksperti eh, par šo parādu dzēšanas fondu, ir ļoti pareizs piedāvājums. Mums ir ne tikai jārunā par investīcijām, bet jādod valstīm iespēju uzkrāt spēkus šī investīciju piesaistē. Un tāpēc gribu teikt paldies Eiropas parlamentam, Eiropas parlamenta deputātiem par to, ka gan uzraudzības un finanšu tirgu regulējuma jomā, gan arī attiecībā uz finanšu transakciju nodokli jūs esat ņēmuši vērā Austrijas intereses un Eiropas līmenī esat ļoti aktīvi strādājuši, lai Eiropas parlaments ļoti vienprātīgi atbalstītu finanšu transakciju nodokli. Finanšu tirgus spēlētājiem ir jādod savs ieguldījums, lai samazinātu kaitējumu, ko nodarīja finanšu krīze. Bet tai pašā laikā šim priekšlikumam ir vadības funkcija. Uh, uh, Eiropas Savienības ražojumi, pakalpojumi, reālā ekonomika kļūs stiprāka un attīstīsies ne tikai produkti, kuru īstā vieta ir kazino. Tāpēc gan aizliegumi spekulēt, regulējums bankām, uh, visas šīs jomas, kas cieši, tieši ietekmē reālo ekonomiku, um, šajā kontekstā mums ir jāapzinās, ka atbildība ir jādala, ka nevar uzgrūst vainu visiem, un tas ir nepieciešams, lai mūsu pilsoņiem parādītu, ka mēs kā politikas pārstāvji varbūt esam kaut ko palaiduši garām brīdī, kad vēl varējām krīzi novērst, bet mums ir arī jāparāda, ka mēs spējam piedāvāt instrumentus, kas ļautu novērst krīzes turpmāk. Un tāpēc banku maksāt nespējas tiesību regulējums un banku kapitāla prasību jaunie noteikumi ir ārkārtīgi būtiski. Un ir vēl kas, kas varbūt varētu likties pats par sevi saprotams. Uh, Es saprotu, ka visi nevar būt vienādās domās par visiem jautājumiem, bet ja mēs runājam par produktiem, kas ir katram nepieciešami katru dienu, runa ir par enerģētiku, par dažādu veidu infrastruktūru, arī par dzeramo ūdeni, um, tās ir jomas, kur mums ir jācenšas paturēt, kas mums ir jācenšas paturēt valstu uh, valsts atbildībā un nav jāpakļauj liberalizācijai. Pārdot var ļoti ātri, bet ļoti grūti ir kaut ko atgūt atpakaļ, ja izrādās, ka lēmums nav bijis pareizs. Un arī šajā kontekstā ir jāatzīst, ka daudzu cilvēku paustā prasība uh, Uh, ka politiķiem atkal ir jāatgūst sava atbildība un daudzas atbildīgās personas, kas darbojas politikā, ir um, nav spējušas um, novērst spekulāciju uh, vēršanos plašumā. Politiķiem ir pienākums vērsties pret krīzes izpausmēm, un viens no svarīgajiem elementiem ir cīņa pret jauniešu bezdarbu. Austrijā ir viens no zemākajiem bezdarba līmeņiem, cita starpā arī jauniešu vidū. Uh, ir nepieciešams no Austrijas viedokļa, varu teikt, ir jāstiprina profesionālā izglītība, arotskolu izglītība. Izglītībai jābūt garantētai. 16-gadīgiem jauniešiem ir jābūt iespējai nevis eh, vazāties pa ielām, bet atrast vietu, kur mācīties, izmantot duālo izglītības sistēmu un iegūt tādu izglītību, lai tā būtu tik laba, lai viņi varētu atrast vietas darba tirgū. Šī duāla izglītības sistēma tiešām ir nepieciešama. Tā būtu izglītības garantija, kas ļautu mums novērst šo jauniešu problēmu, šo augsto bezdarbu jauniešu vidū. Un vēl viena lieta. Uh, Mēs uh, varam, protams, runāt uh, par atlaidēm, Uh, ja, finanšu jomā, un mēs teiktu, jā, mums visam, visam tiem būs atlaides, kas ir investējuši jauniešos, tad mums būtu miljons jauniešu mūsu darba tirgu, uh, kas būtu aktīvi un kas uh, brīvo laiku nepavadītu neko nedarot. Par to mēs visi varētu lepoties. Es jau zinu, kā iet šī diskusija, ja visiem ir atlaides, tad arī Austrijai jābūt uh, eh, atlaidei. Un runājot te ir ne tikai par pilsētām, bet arī par lauku reģioniem, lauku reģionu attīstību, jāskatās, ka tas, kas veido kultūras un politikas identitāti, paliek spēkā, ka tas tiek uzturēts arī grūtos ekonomikas apstākļos mums e, vairāk jāinvestē bio lauksaimniecībā, mums jāpalīdz tiem, kas ir grūtā situācijā, piemēram, kalnu reģioniem. Mēs e, vēl ilgi runāsim par to, kā to izdarīt, bet kas mums ir vajadzīgs, ir rezultāts. Mums ir nepieciešams pierādījums e, tam, ko mēs pieprasām arī no investoriem, no partneriem. Proti, mums ir jātic Eiropas Savienības nākotnē. Un runājot par šo uzticēšanos, papildināšu manis teikto ar vēl vienu domu. Uzticēšanās un ilgtspējīgums energopolitikā man, kā Austrijas valdības vadītājiem, nozīmē alternatīvo enerģiju. Es zinu, ka pārējie uz alternatīvo enerģiju dažiem ir vieglāka, dažiem ir grūtāka. Bet eh, kodola enerģijas politika nav ilgtspējīga. Jau kopš Fukushimas mēs eh, visi esam sapratuši, mēs nevaram kontrolēt to, kas notiek kodola enerģijas jomā. Mēs nezinām, kas notiks ar šie, šo kodola materiālu, kas uh, kas tiek glabāts uh, kaut kur. Uh, mēs nevaram būt pārliecināti, ka šī uzglabāšana ir droša. Es vēlos vairāk alternatīvās enerģijas mūsu nākotnē. Es uh, atceros, kā agrāk par to cilvēki smējās, bet tie, kas ir cietuši Fukushimas traģēdijā, vairs nesmējas. Un um, zinu, ka dažiem cilvēkiem joprojām ir jācieš eh, tādēļ, ka mēs pārāk daudz radioaktīvo atkritumu saražojam arī šodien. Tā ir, tas ir atkarīgs no mums, no mūsu politikas šajā jomā. Pēc otrā pasaules kara rekonstrukcijas laikos eh, eh, bija atradušies daži drosmīgi cilvēki, kas ir virzējuši uz priekšu šo Eiropas miera projektu. Un netika aprēķināts iepriekš, vai šis projekts vienmēr visiem būs izdevīgs. Drīzāk tika domāts par eh, kopējo labumu. Es to sako domāju arī par Dienvidu Eiropu. Tāpēc eh, dažiem gadiem mūsu mazbērni sap satiksies, sanāks visi kopā. Es domāju arī uh, tos bērnus, kas, uh, kas ir Grieķijā, kas ir uh, Spānijā. Un es vēlētos, lai viņi tekoties uh, saprastu, ka šodien solidaritāte ir bijusi stiprāka uh, pār uh, finanšu problēmām. Paldies! Paldies uh, kanclera kungam un tagad Barozu kungs. Lielas paldies priekšsādātājiem! Ļaujiet man pavisam īsi izmantot uh, šo iespēju, lai apsveiktu mūsu vidu Faimanu kungu uh, par um, viņu, to, ko viņš dara e, Eiropas labā. Uh, Femenkungs, jūs ar savu vizīti atzīstat, ka demokrātijai ir jādarbojas ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā līmenī. Es vēlētos pateikties Austrijas kancleram par viņu personīgo ieguldīto darbu Eiropas labā, un šodien ar savu runu jūs to tikai vēlreiz parādījāt. Un es vēlētos pateikties arī jūsu valdībai un jūsu valsts valstī. Austrija ir virzījis ļoti svarīgas politikas Eiropas līmenī, piemēram, atvērtā dialogu politiku starp sociālajiem partneriem. Ir bijis viens no Austrijas izaugsmas turkmiņiem. Austrija, kā mēs zinām, ir valsts ar viszemāko bezdarba līmeni visā Eiropā. Un atļaujiet arī jums pateikties par jūsu uh, garantēto palīdzību. Es vēlētos arī pieminēt to, cik konstruktīva ir Austrijas uh, pozīcija daudzgadu finanšu plāna apspriešanā un arī Austrijas ieguldījums atjaunojamo energoresursu res, ražošanā. Un es gribu atgādināt Um, ka Austrija ir liels strateģisks uh, atbalstītājs Eiropas um, atomu uh, darbu kārtībai. Un es no visas sirds ceru no, uh, cieši sadarboties ar jums un ar jūsu valdību un paldies par Austrijas pienesumu mūsu savienībai. Paldies, Barozu kungam. Un tagad politisko grupu vārdā, tautas partijas vārdā, lūdzu, Jozefs Dols. Parlaments priekšsādātāja kungs, Šulca kungs, uh, uh, ko, uh, Eiropas komisiju priekšsēdētāju kungs, kanclera kungs, paldies, ka jūs šodien esat ieradies, lai uzrunātu parlamentu, un mums ar jums ir iespējams debāts. Dāmas un kungi, kolēģi, jūs nebūsiet pārsteigti, ka šajā telpā mēs ticam par Eiropas pievienoto vērtību ar pieņemam budžetu, jo tieši pateicoties Eiropas budžetam, dažas no dalību valstīm ir uh, spējušas noregulēt savu budžetu deficītu. Beidzot, mēs sākam redzēt mūsu rīcības augļus gan Spānijā, gan Īrijā, gan Portugālē un Itālijā. Mēs esam eh, panākoši to, ka eh, parāds ir samazinājies un nevajadzētu pārāk zemu novērtēt to, to darbu, ko viņi ir paveikuši. Tomēr nevajadzētu tagad dusēt uz lauriem, nevajadzētu uh, uh, domāt, ka nu krīze jau ir galā. Ziniet, nē, es baidos, ka mēs varam saskarties ar otru krīzi. Es ar to esmu saskāries vairāk kā uh, reizes dzīvē. Uh, Un eh, tagad man ir jāsaka, ka, ja mēs runājam par bezdarbu, tad eh, pat ja situācija Austrijā ir diezgan laba, tad visur citur Eiropā tā ir diezgan dramatiska. Īpaši tas attiecās uz jauniešu bezdarbu, kur dažās dalībvalstīs mēs redzam, ka jaunieši ir bez darba pat 55% no darbspējīgajiem jauniešiem. Un šis Eiropas deficīts mums dārgi izmaksā. Uh, Vispirmām kārtām tas nozīmē, ka eh, cilvēki nevar doties pensijā, eh, sociālās garantijas tiek samazinātas, bezdarba pabalsts, un tam visam ir arī mm, eh, sekas nodokļu politikā. Un tad notiek arī sociālais dempings starp dalību valstīm. Protams, es neprasu notokļu politikas harmonizāciju, bet e, tomēr ir jābūt kaut kādai vienādai e, nodokļu bāzei, jo citādi atšķirība nodokļu politikā liek cilvēkiem pārvietoties. Nu, to var darīt, taču ar lielāku caurskatāmību un kas attiecās uz um, Austriju un Luksemburgu īpaši e, kanclera kungs, e, ir e, jāsaka, ka Austrijai un Luksemburgai vajadzētu īpaši piemērot direktīvu 2003, kas attiecās uz banku noslēpumu, jo nav pieļaujams, ka cilvēki banku noslēpumu dēļ varētu izvairīties no nodokļu maksāšanas. Protams, Austrija pēc iestāšanās Eiropas Savienībā ir bijis caur un cauri um, veiksmes stāsts, bet diez vai tas būtu bijis iespējams bez dažādām Eiropas politikām, kur, kuras Austrija nevainojami piemēroja. Tāpēc es jūs vēlētu, jūs aicināt Tikai lūdzu, lūdzu, neatkāpieties no kopējās lauksaimniecības politikas, no reģionālās politikas citādi, viss sabruks. Un tagad mums ir jāpiesargās tādēļ, ka populisms pašlaik pūš pilnās bara, burās. Uh, mums no tā ir jāpiesargās. Mēs nevaram gribēt vienoto tirgu un grūtību brīdī nepalīdzēt tiem, kas piedzīvo grūtības. Un Austrija šeit ir tiešām pāraugs, jo tā pratusi izmantot vienoto tirgu, palīdzot tiem, kam iet grūtāk. Uh, jo šeit mēs visi esam saistīti. Tas ir ne tikai eh, solidaritātes, bet arī atbildības jautājums. Šodien mēs vairs nevaram atļauties noslēgties sevi. Mums ir jāinvestē un pēc iespējas labāk jāizmanto daudzgadu būžets, kas ir mūsu eh, no jauna rastās izaugsmas ķīla. Mēs nevaram mērīt to, ko kurš ir iedevis un ko kurš ir saņēmis, ja mēs runājam par solidaritāti. Es zinu, kanclera kungs, ka mēs varam uz, ar jums rēķināties un paldies, ka šodien esat mūsu vidū. Paldies, un sociālistu demokrātu vārdā uzstāsies Hannes Svoboda. Un nu, paldies. Um, paldies, kanclera kungs. Ar šo runu jūs. Uh, uh, pierādījāt, eh, ka jūs eh, tiešām esat gatavs eh, darīt un no tā mācīties, un šādā veidā esat kļuvis par um, īsto eiropējieti, un um, tas būtu labs um, piemērs mums visiem krīzes apstākļos. Jūs pareizi teicāt, ja nebūsim solidāri, tad visi cietīsim. Mēs esam redzējuši pēdējo statistiku, mēs uh, saprotam, uh, kas notiek ar uh, nabadzību, ar uh, bezdarbu. Mēs par to nelapojamies. Tas skar mūs visus, arī austriešus un vāciešus. Bet uh, runa ir par sociālo garantiju, par pamatnostādni, ka mēs uh, nevēlamies uh, ar to samierināties. Jūs runājāt par šo procentu maržu, un um, jūs teicāt, ka šī brīža situācija procentu likmēm nav pieņemama. Jūs runājat par parādu dzēšanas fondu. Un mēs šeit parlamentā runājam par to pašu, un mēs sagaidām no komisijas, no padomes pozitīvu atbildi Mēs sagaidām, ka mēs vismaz padomāsim par to, kā varētu rasties šis uh, parādu dzēšanas fonds, jo mēs um, runājam par procentu likmēm, runājam ilgi, gari un plaši, bet mums kaut kas ir jādara, ir pienācis laiks kaut ko darīt. Parlamenta vairākums ir par rīcību. Varētu kāds uh, runāt par patriotismu, bet es vienkārši runātu par modeli, kas ir pretējais ne neoliberālismam. Es uh, nevēlos vairāk konkurētspējas, uh, mazinot uh, sociālas garantijas. Austrija pierāda, ka sociālas garantijas un konkurētspēja nāk roku rokā. Un tā tam arī jābūt. Mēs Austrijā tiešām neesam uh, vislaimīgākā tauta zemes. Bet eh, mums vienkārši ir prātīga politika un ekonomika papildina sociālo jomu. Kā prezidents Olands, eh, prezidenta Olanda politika Francijā pierāda, var risināt lietas, runājot ar sociāliem partneriem. Kanclera kungs runāja par investīcijām. Investīcijas ir uh, iespējamas eh, tikai tad, kad netiek piekopta primitīva taupības politika. Ir nepieciešami ieņēmumi, lai risinātu investīciju projektus, un uh, ir jāpalīdz tiem jauniešiem, kas ir palikuši bez darba. Un tam nav jānotiek tikai vienā valstī, tai jābūt plašai Eiropas Savienības politika, kad mums jāatrod līdzekļi. Eiropas uh, sociālajā fondā, piemēram, kāpēc šis budžets ir tik svarīgs? Vienkārši nav uh, jēgas runāt par jauniešu bezdarbu un īsināt sociālā fonda līdzekļus, kas mums pieejami. Nē, mēs vēlamies tieši pretējo līdzekļus, lai atrisinātu šo problēmu. Jā, jūs runājāt, ka, kad cilvēki agrāk smējās, uh, Eh, par finanšu transakciju nodokli. Jā, tas tā bija, bet tagad mēs sagaidām pozitīvo lēmumu īrijas prezidentūras ietvaros. Bet eh, kanclera kungs man jānorāda, ka kolēģim Dolam, ka jums jāiegulda tajā, lai apkarotu nodokļu nemaksāšanu. Austrija un Luksemburga jāpiedalās šajā cīņā. Austrijai noteikti eh, jāgarantē informācijas eh, sniegšana. Šis pienākums eh, Austrijai jāuzņemas. Citādi jūs varat paturēt jūsu banku tiesības. Mēs vēlamies kopīgu rīcību ar Šveici un kopīgu iniciatīvu šajā jomā. Un vēl viena lieta, kanclerkungs, tas, ko jūs teicāt noslēgumā. Kaut arī Te izskanēja vairākas kritiskās balses, bet jūs vienmēr prātāt uh, izolēties no labējā ekstrēmisma, no populisma. Nu, tā tas nevienmēr ir praksē, ne visiem politiķiem tas uh, izdodas. Varbūt, uh, varbūt šai sakarā Kamerons varētu uzstāties un izteikties Eiropas parlamentā. Bet, atgriežoties pie jums, jūs esat uh, atradis skaidru līniju, demarkācijas līniju no uh, populisma. Un tā tam arī jābūt, uh, jo šī izolēšanās, šī norobežošanās ir vienīgi iespējama reakcija uz labējo ekstrēmismu un populismu Eiropā. Uh, Paldies, un tagad Alde vārdā Gīs Ferhofštats. Lielas paldies, eh, priekšsādātāji. Vispirms, eh, kanclēra kungs, paldies par jūsu iedvesmojošo runu. Es domāju, ka tagad ir īstais laiks, lai runātu par Eiropas nākotni un uzklausītu arī e, to personu, kas e, ir devis ļoti lielu pienesumu Uh, uh, šai lietā, un ka viņi var uzklausīt arī um, uh, tie pienesumu sniedzēji, kas atrodas kanāla otrā pusē. Un uh, te mums tiešām ir problēmas ar kanālu, jo Kamerona uh, kungam ir tiešām mm, grūti saprast, kur un kad viņš varētu dot savu vēsturisko runu par Eiropas nākotni. Un varbūt, ka šī runa būs vēl nozīmīgāka nekā tā runa, ko Margarita uh, Tečere teica Brīge e, 88. gadā. Ziniet, es jūs to pārlasīju, e, tā bija ļoti proeiropeiska. Es šodien viņu nosacēšu. Viņa teica, mums ir daudz vairāk jādara kopā. Bet ziniet, Kamerun kungs saka pilnīgi kaut ko pretēju. Un to viņš domā atkārtot piekdien. Bet priekšsādātāja kungs un Faimana kunga klātbūtnē es gribētu atbildēt Kemerona kungam, jo vi, mēs jau zinām, ko viņš teiks piekdien. Un es domāju, ka es varu to teikt e, šīs mājas vairākumu vārdā, jo nevar būt nerunas par to, ka viena, vienīga dalībvalsts neko nevar pati izlemt. Eiropas Savienībā. Tāpēc mums ir vajadzīga viena Eiropas Savienība, vienota Eiropas Savienība un nevis Eiropas Savienība pēc pasūtījuma, ar ko mēs sastopamies šodien. Te ir šaubas un piekāpšanās un atvieglojumi un debates, bet es domāju, ka to varētu saukt par Eiropas Savienību uh, uh, pēc pasūtījuma. Ir sešas uh, dalība valstis, kas ir dibinātājas, tad ir 12 uh, uh, uh, valstu Eiropas Savienība, tad ir 15 valstu uh, Eiropas Savienība, tad ir 17, tad ir 25, tad ir Eiropas patents, tad ir uh, Schengen, un tagad ir 27 valstu Eiropas Savienība. Ziniet, priekšādātā kungs jums jāatzīst, ka Eiropas Savienība ir dīvains zvērs. Dažas dalība valstis nepiedalās Eiropas Savienības uh, politikā, uh, kamēr citas valstis, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, piedalās uh, šajā politikā. Redziet, ir valstis, kas ārpus Eiropas Savienības piedar Schengen zonai, bet Lielbritānija, kas piedar Eiropas Savienībai, nepieder Schengen zonai. Tas nozīmē Eiropas Savienība pēc pasūtījuma, ka tu vari izvēlēties paņemt to, ko tu vēlies, bet tas var visu situāciju padarīt tikai sliktāku. Es gribu teikt, ka pasūtījuma Eiropas Savienība, kuru vēlas uh, Kamerona kungs, var tikai pasliktināt situāciju e, Eiropas Savienībā. Ja Franču pateiktu, mums pat nepatīk konkurences no, uh, noteikumi. Vai arī, ja kāda cita valsts pateikt, ka mums patīk preču brīvais tirgus, bet mums nepatīk pakalpojumu brīvais tirgus, kas tad no brīvā tirga paliks? Nekāda pārunu uh, vešana no jauna nav iespējama, jo tas būs Eiropas Savienības beigu sākums. Un tas kolēģi, nav mūsu pilsoņu interesēs, un tas nav Britu pilsoņu interesēs, jo tas var novest tikai pie vienotā tirgus izzušanas vai arī pie otrās kategorijas piederības Eiropas Savienībai, nu, līdzīgi kā Norvēģija un uh, uh, uh, Šveicei. Un es domāju, ka tas būtu uz stulbi, ja valsts, kurai 53% eksporta ir uz Eiropu, kaut ko tādu pieņemtu. Un ASV, kas ir Lielbritānijas labākais draugs, to nesaprot pēdējās nedēļās. Tāpēc, priekšsēdētāji kungs, mums nav vajadzīgs kaut ko individuālā līmenī izlemt mums ir nepieciešams kaut kas pavisam cits, mums ir nepieciešams eh, kopējs pienesums, lai mums būtu vēl integrētāka Eiropa, jo ja mēs vēlamies, Faimen kungs, uh, spēt atbildēt visiem izaicinājumiem, kurus jūs pieminējāt savā runā, tad tikai vienota Eiropa var to panākt un nevis kaut ko darot vienas vai citas dalībvalsts slimnī. Paldies! Paldies! Un zaļo vārdā Rebeka Harmsa. Ja, dank, Paldies, priekšsēdētā kungs! komisijas pārstāvji, kanclera kungs. Man jāatzīst, ka šo pēdējo dienu laikā, gatavojoties šai diskusijai, es ļoti priecājos par eh, attīstību, kas notikusi kopš jūsu stāšanās amatā Eiropas politikas jomā. Sākumā taču nebija viegli. Mēs arī ar izbrīnu un uh, sajūsmu skatījāmies uh, uz to, kas notiek Austrijā. Mēs priecājamies par to, kas notiek, lai kopīgiem spēkiem uh, izkļūtu no krīzes, kas uh, tiešām ir vismagākā pēdējā laikā. Es arī esmu izlasījusi jūsu interviju, ko pieminēja arī Ferhofštāta kungs, un es domāju, ka mums jāparakstās zem jūsu teiktā par Uh, parāda problēmu, kas uh, pieaug visu laiku Eiropas Savienībā. Mums uh, solidāri jāatrisina parādu problēma, mums jāizveido parādu dzēšanas fonds. Protams, nosacījumi nebūs viegli tiem, kas ir visgrūtākajā situācijā. Uh, bet tas ir ceļš uz priekšu un tas, eh, šī iespēja ir jāizmanto. Tajā rakstā es atradu norādes arī uz to, ka jābūt eh, pacietīgiem ar Eiropu un dažas eh, lietas ilgst zinām laiku, un iespējams vairāk nekā mēs to būtu gribējuši, bet es teiktu, ka parāda risināšanas problēma nevar eh, norisināties pārāk ilgi, jo tas nozīmēs arī sociālas problēmas. Un tas eh, ir ļoti liels izaicinājums eh, mums visiem. Intervijā jūs teicāt, ka Eiropa nedrīkst pieļaut sociālo netaisnību un šīs netaisnības sāsināšanos, bet tas notiek. Ja vēlaties, lai Eiropa tagad izmantotu visus līdzekļus, eh, kas tai ir, lai cīnītos eh, pret šo netaisnību, un, manuprāt, tas tā izskanēja diskusijā, tad jums eh, jāpievienojas parlamenta nostājai attiecībā uz budžetu un vidus termiņa finanšu ietvaru. Mana grupa uzskata par ļoti bīstamu uh, to, ka uh, mēs uh, varbūt paturēsim lauksamniecības budžetu un neko nedarot ilgtspējīgumam un zaļumošanai. Uh, par ļoti bīstamu uzskatām arī to, ka bez izmaiņām paliks kohēzijas fonds un ka netiks ieviesti grozījumi struktūra fondos. Ka turpat tiek īsināti līdzekļi. Tas nozīmē principā, ka eh, jauniešu garantijas eh, atkrīt, ka citas sociālas garantijas nebūs iespējamas. Tad mēs atgrieztos pie vakardienas Eiropas budžeta. Bet eh, tas, ko jūs teicāt šodien, pieprasa to, lai jūs iejauktos diskusijā par budžetu un par lauksemniecības politiku. Austrija mums visam ir piemērs. Uh, lauksaimniecības politikas eh, jomā. Paldies Fišleram par to, bet tagad um, ir pienācis brīdis, lai Austrija palīdzētu uh, Eiropai zaļumošanas jomā. Jūsu lauka. Um, uzņēmumiem nebūs no tā jācieš. Un par kodolenerģiju es jums pilnīgi pievienojos. Stress testi jūsu noslēgumā vēl nav tikuši apstiprināti, neskatoties uz Ettingera eh, teikto, tad um, garantijas uh, Uh, kodolenerģijas, drošības garantijas kodolenerģijas jomā. Tur vēl arī nav panākti panākumi, un es vēlētos, lai jūs nedaudz veicinātu Ettingera rīcību. Paldies. Tagad EKR vārdā Mārtiņš Kalanans. Paldies priekšsēdētāju kungs, paldies kanclera kungs, ka bijāt ar, ka esat ar mums šodien. Man jāatvainojas uh, Ferhofštat uh, kunga. Uh, vārdā viņš nemaz nepieminēja jūsu runu, bet viņš iztērēja visu laiku runājot par kādu citu runu, kuru viņš nemaz vēl nav dzirdējis. Mums viņam tipiski eh, tā liberāļi uzvedas, bet, nu, cerēsim, eh, ka, ka, ka, ka tas mainīsies. Eh, Verhofstadta kungs tomēr citēja mums no Margaretas Tečeras. Uh, runas, par to viņu var uzslavēt, bet, nu, es domāju, ka šodien, ņemot vērā krīzes apstākļus, mums eh, jārunā par eh, situāciju Eiropā. Mums eh, jāatdzīst, ka globālajā tirgu Eiropai draud daudzas problēmas, kas skar ekonomiku un citas jomas. Izaicinājumu ir ļoti daudz, un uh, Mēs nevaram runāt par to, ka cilvēku šaubas nav pamatotas vai populistiskas, eh, kas ir tāds iemīļots vārds šajā palātā. Ja uzticēšanās eh, vairs nav, tas nozīmē, ka cilvēkiem ir iemesli, lai neusticētos, un uh, Manuprāt, tas jāmaina. Mums ir nepieciešama jauna vīzija Eiropai. Mēs vēlamies, uh, lai Eiropas sadarbība izdotos, bet tas pieprasa radikālas izmaiņas mūsu domāšanas veidā un rīcības veidā, jo šobrīd esam nonākuši krustcelēs. Aklaivs uh, Kruks nesen uh, uzrakstīja, Eiropas projekts ir pakļauts riskam, jo mēs esam novirzējušies, novirzējušies pārāk tālu no realitātes un no tā, ko ekonomika var eh, celt un nest. Un tāpēc eh, mums ir nepieciešams vairāk elastīguma un vairāk praktiskuma. Kā to panākt? Varam labāk rēģēt uz krīzi, atvērt eh, tirgus, būt liberālāki un Mums e, jāatdzīst, ka nāciju e, valsts nav opcija, kas pilnīgi novecojusi. Tā ir praktiska iespēja un tā ļaus atrisināt daudzas problēmas. Nevajadzētu vadīties pēc ideoloģijas. Mēs varētu sākt eh, kritiski pārskatot eh, akī komunitēru, paskatīties, kāds sloks ir uzlikts mūsu tirgiem, uzņēmumiem un kas ir izmaksājis mums tūkstošiem darba vietu. Ir jāstimulē vienotais tirgus, ir jā, jāpaplašina tā apmēri un jādomā par digitālo ekonomiku. Ir jāpārkārto prioritātes, Katra pozīcija Eiropas Savienības budžetā ir jāizskata, lai saprastu, vai tā dod savu ieguldījumu Eiropas konkurētspējā. Mums ir jākonkurē ar ASV, Indiju un citām jaunajām ekonomikām, kuras īstenībā nodrošina izaugsmu pasaulē, atšķirībā no Eiropas. Priekšsēdētā šīs reformas būs iespējams tikai tad, ja mēs izmainīsim politiķu mentalitāti. Proti, politiķi uzskata, ka viņi var sniegt atbildi uz ikvienu problēmu. Margarete Tečere pa parafrazēja Ronaldu Reiganu un teica, ka desmit drūmākie vārdi uh, uh, angļu valodā ir tādi, ka es esmu no Eiropas Savienības un esmu ieradies jums palīdzēt. Tas rada smagas sekas Mēs nevaram likt eh, cilvēkiem uzņemties atbildību par sevi. Mēs nevaram likt eh, viņiem nodrošināt eh, uzņēmē darbību un ekonomiku, kas nodrošina darba vietas un izaugsmi. Mēs bieži vien saprotam, ka vislabākais, ko politiķi var izdarīt, ir mm, netraucēt, nemāsīties pa kājām. Eiro krīze īstenībā ir. Uh, salauzusi šo iespēju, ka mēs varam turpināt iet pie iepriekšējo ceļu. Mēs nevaram šeit izvēlēties ala kārtē Eiropu vai arī tādu Eiropu, kur pilsoņi būtu sadalīti vairākās šķirās. Mums ir jānodrošina iespēja visām dalībvalstīm dot savu ieguldījumu, balstoties uz viņu iespējām un interesēm. Eiropa ir tāda savienība, kas ir vienota savā daudzveidībā. Paldies priekšsādētāji! Lielas paldies Kalanēna kungam! Tagad EFD politiskās grupas vārdā dodu vārdu Helmer kungam. Priekšādātāji, šķiet, ka kanclers Faimons saprot dažas problēmas, ar ko saskaras Eiropa, taču risinājums atkal ir vairāk Eiropas. Tas ataino to, ka cerība it kā ir pārmākusi pieredzi, mēs vairs ne, nesaskatām ikdienas realitāti. Eiropas Savienība jau ilgtermiņā relatīvi iet uz leju. 90. gadā Eiropas Savienība nodrošina apmēram 30% no IKP pasaulē. Tagad tie ir apmēram 20% no IKP. Līdz 2050. gadam tie varētu būt tikai 10% vai pat vēl mazāk, ja mēs pieturēsimies pie izmešu mērķiem, kas radīs primitīvu lauksaimniecības ekonomiku. Ferhofštāta kungs, es vēlētos uh, runāt un nevēlos, lai man kāds pārtrauc. Iemesls šim sabrukumam nav grūti atrast. Pirmkārtām Eiropas Savienība ir muitas savienība, bet muitas savienības ir vecmodīgas um, 19. gadsimta tirdzniecības savienības, līdz ar to gandrīz neviens pasaulē vairs tādas neizmanto. Otrakārt, Eiropas muitas savienību uh, grauj dažādi smagi, nevajadzīgi, sīki uh, regulējumi un noteikumi, kas neļauj uzņēmumiem attīstīties. Eiropas ekonomika izmaksā simtiem miljārdu mārciņu gadā un tikai Lielbritānijai vien. Otrām kārtām mums ir tāda enerģētikas politika, kas Eiropai ir mm, uzdāvājusi visdārgāko enerģiju pasaulē. Tas krāj mūsu konkurētspēju, tas neļauj uzņēmumiem darboties. Tas uh, rada uh, Eh, mājasēmniecībām eh, lielus izdevumus un dzen pensionārus nabadzībā. Jūs cenšaties terēt naudu uz eh, vēja enerģiju, jūs uzliekat kredītus mūsu mazbērniem, taču neko nesasniedzat. Un vēl mums ir tāda nelēma kā vienotā valūta. Lords Losons, bijušais Britu kanclers, to nosauca par visbezatbildīgāko pol politisko piedzīvojumu pēckara periodā. Uh, Jūs it kā uzskatāt, ka sliktākais eiro krīzē jau ir aiz muguras. Neticiet viņam. Mēs nevarēsim nodrošināt šo milzīgo plaisu konkurētspējā starp ziemeļiem un dienvidiem. Mums nepietiks ar dažādiem piešķīrumiem. Mums vajadzēs daudz vairāk. Mēs būsim atkarīgi no Vācijas nodokļu maksātājiem. Jūs cenšaties uh, uzlikt uh, parādnieces statusu dienveidu valstīm. Mēs līdz ar to zaudēsim balsotājus. Eiropas Savienībai nekas cits neatliks kā sadalīties. Jūs uh, uzstājiet uz Eirozonas vienotību, bet tas rada plājas starp Eirozonu un pārējām valstīm. Manā valstī, apvienotajā karalistē, ir ļoti liela opozīcija pret Eiropas Savienību. Mm, premjerministrs dara visu iespējamo, lai šī opozīcija mazinātos, taču viņa centienus noteikti nesapratīs nec Eiropā, nec kur citur. Balsotāji ir sapratuši, ka Eiropa mūs padara nabadzīgākus un mazāk brīvus. Cilvēki vēlas brīvību, neatkarību un demokrātiju, un tieši tāpēc viņi ir pareizi secinājuši, ka vislabāk mums būs, ja mēs būsim ārpus Eiropas Savienības. Lielas paldies! Tagad apvienoto Kreiso Savienības vārdā dodu vārdu Gabrielē Cimerei. Ferhofšteta kungs, lūdzu uzklausiet runātājus. Ferhofšteta kungs. Lūdzu, uzklausiet kolēģi Cimeri. Es nevēlos jūs tik daudz provocēt kā kolēģis, kas sēž man tieši pretī. Šeit eh, galvenokārt eh, vēlējos izteikt cieņu Austrijas bundeskancleram par to, ka jūs esat pie mums ieradies. Jūs līdz ar to esat eh, ļāvis mums pavirzīties uz priekšu Parasti pie mums ierodas eh, prezidentūras pārstāvji, komisijas pārstāvji. Merkeles kundze ieradās pie mums novembrī, taču mums likās, ka ar to nepietiek. Mums ir radies tāds iespējas, ka padomē netiek pārstāvēti uh, pietiekami daudzi valstu un val valdību vadītāji. Viņi varbūt uzskata, ka parlaments ir tāda kā uh, pļāpu kaste. Mums vajadzētu nodrošināt, lai vadītāja ciena parlamentu un lai uh, uzskata, ka parlaments nav vienmēr vienīgais padomas pretinieks. Mēs uh, uzskatām, ka kohēzijas un struktūra fondi nav jāsamazina, un īstenībā, ka šie argumenti īstenībā nav radoši nekādu mm, auglīgu augsni padomē. To, ka mēs varēsim izdarīt eh, darbojoties kopā, uh, To es saprotu. Vienlaicīgi arī es uzskatu, ka mums būtu jāvēršās pie citām padomas dalībniecēm. Vajadzētu censties dot signālu, ka mūsuprāt pašreizējā Eiropas Savienības attīstība ir jāmaina. Kopienas metode ir jānomaina uz Savienības metodi. Mēs cenšamies skaidrot arī to, ka demokrātija ir vajadzīga, bet tā ir jāveido tādā veidā, lai tā palīdzētu ekonomikai. Ir jāatcerās, ka cilvēkiem vienalga, kurā Eiropas Savienības eh, reģionā tie dzīvotu, un šeit es runāju par visiem cilvēkiem, ne tikai par pilsoņiem, tātad par bēgļiem, par migrantiem, imigrantiem, par um, dažādām uh, etniskajām uh, piedarošajiem, uh, Es uzskatu, ka mums būtu jādara viss iespējamais, lai šo cilvēku cilvēktiesības tiktu ievērotas un lai tās netiktu reducētas tikai uz to, ka šeit ir runa par vienotā tirgus tiesību īstenošanu. Šeit ir runa par daudz ko vairāk. Atcerēsimies, ka šis ir Eiropas pilsoņu gads, tieši tāpēc mums vajadzētu atcerēties, ka mums ir pienākums skaidrot cilvēkiem, kādas iekšējā tirgus tiesības viņiem ir. Bet, eh, manuprāt, tas nav pareizi. Mums vajadzētu šeit ieviest demokrātiju, vajadzētu nodrošināt, lai pilsoņu balsis tiek uzklausītas. Eiropas Savienības demokratizācija un solidaritāte, Eiropas Savienības sociālo vērtību stiprināšana ir savstarpēji uh, neatraujami jēdzieni. Uh, vajadzētu beidzot pielikt punktu taupīguma politikai. Komisija pirms dažām dienām paziņoja, ka taupības politika nav īstais līdzeklis, uz kura pamatiem mēs varētu būvēt nākotnes Eiropu un tikt galā ar krīzi. Mēs nevaram aizmirst par to, ka uh, sabiedriskais labums tagad tiek izpārdots. Tas īsnībā runā pilnīgi pretī uh, uh, Eiropas vērtībām. Privatizācija un liberalizācija valsts uh, labumu, privatizācija valsts drošības sistēma, privatizācija sociālā minimālā aizsardzības līmeņa likvidēšana, mūsuprāt, ir pats ļaunākais, kas var notikt. Mēs taču esam izveidojuši vīziju kopējai Eiropai, un tā mums būtu jāpatur prātā. Mēs vēlamies, lai cilvēki mums sekotu, lai teiktu, ka tādu Eiropu mēs vēlamies redzēt. Mēs negribam, lai tas viss tiktu reducēts tikai uz muitas savienību. Mums ir jāatrisina šie jautājumi, tad mēs varēsim domāt arī par eh, finanšu schēmu, par kohēziju un tā tālāk. Es uzskatu, ka tas ir absurdi, ka, piemēram, Bundestagā uh, frakcijās runā par to, ka vajadzētu samazināt Eiropas Savienības programmu, kas ir paredzēta nabadzības izskaušanai. Tas ir nepareizi, un tas ir tā tāda kā pļauka mums sejā. Es ceru, ka jūs mums palīdzēsiet vērsties pret šādām nepareizībām. Lielas paldies! Tagad dodu vārdu Martina kungam, kurš ir pie politiskajām grupām nepiedarošs deputāts. Kritika šeit Eiropas parlamentā neradīs nesaskaņas. Nākotnē mums vajadzētu vēl vairāk šādu nesaskaņu. Eiropas Savienība ir jākritizē, ja šādai kritikai ir pamats. Atcerēsimies, ka krīzes laikā mums ir steidzami vajadzīgs vairāk Eiropas Savienības. Nav nekādas jēgas ķildoties tālāk. Tas noteikti uh, radīs vēl lielāku šķelšanos. Bundeskanclerkungs runāja par lielu solidaritāti. Paldies! Taču uh, eh, pagājušā gada laikā ir skaidrs, ka bija pārāk daudz solidaritātes, kas tika izrādīta bankām, un pārāk maz solidaritātes pilsoņiem. Šeit nav runa tikai par parādu dzēšanu. Vajadzētu aicināt padomi beigās, beidzot atņemt vāru bankām. Mums ir jāatcerās arī par šo jēdzienu pārāk lielas, lai varētu likvidēt. Uh, Tāpat arī atcerēsimies, ka šeit ir runa par tādām bankām, kuras katru gadu sasniedz apgrozījumu 25 miljonu eiro. Atcerēsimies, ka bieži vien uh, parādi ir tieši bankām, nevis uh, atbildīgajām valstīm. Man bija atvēlēta tikai viena minūte manai uzrunai. Atcerēsimies, ka mums ir jāiesaista arī pilsoņi mūsu darbā, tad mēs nodrošināsim pilsoņu savienību, nevis banku savienību. Bundeskancler, bitte. Bundeskancler kungs, lūdzu. Mikrofons nav ieslēgts. Verstehen, ich... Godāmie deputāti, jūs noteikti sapratīsiet, ka es vēlos pateikties par debatēm, protams, nevar iedziļināties detaļās, taču es vēlētos pievērsties diviem punktiem izmantojot sev atvēlēto uzstāšanās laiku. Pirmām kārtām es vēlētos rēģēt uz Kalanena kunga teikto, kurš izteicās par elastīgumu. Jūs redzēt, elastīgums kā netaisnīga metode ir, tiek uzskatīta par, uzskatīta par sliktu lietu, taču godīgs elastīgums savukārt ir labs kā šo elastīgumu mēs varētu padarīt saprātīgu mūsu vērtību sistēmā. Uzskatu, ka ir visnotaļ saprātīgi rūpēties par struktūru reformēšanu, un šeit noteikti parādīsies arī potenciāls ietaupījumiem, mēs varēsim samazināt birokrātiju. Taču noteikti nevar uzskatīt, ka tas ir elastīgi, ja kāds, kas ir uzņēmies riskus, krīzes laikā izbēg no savu parādu nomaksas, un šie parādi ir jāmaksā nodokļu maksātājiem. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs tāds izsvērts līdzsvars starp elastīgumu un noteikumiem, un tam ir jānodrošina taisnīgums. Protams, šie uh, riski, ko kāds uzņemās, noteikti ir jāsedz ar uh, maksātnespējas likuma palīdzību, ar uh, kādiem citiem tālākiem notikumiem. Uh, Taču šeit mums ir jādomā arī par to, ka elastīgums nedrīkst būt netaisnīgs. Es atbildēšu arī Helmera kungam. Es uzskatu, ka opozīcija starp Eiropas Savienību un vienu valsti pieaug tikai tad, ja uh, mēs mēģinām valsts uh, rezultātu nesasniegšanu un um, dažādus pārpratumus uzgāzt uz Eiropas Savienības pleciem. Uh, Protams, mēs nevaram to novērtēt par zemu. Ir skaidrs, ka gan kopējā Eiropas politikā, gan arī uh, dalībvalstu iekšējā politikā noteikti daudz ko vēl var uzlabot. Un tieši tāpēc mēs varbūt bieži vien esam mazliet nobijušies. Ferhofšteta kungs uh, savā uzrunā jau arī par to runāja. Bieži vien es šeit saskatu lielas pretrunas tajā, ko minēja viens no maniem kolēģiem. Es domāju, ka mums vajadzētu stiprināt mūsu valstis. Un mūsu valstis mēs stiprināsim tieši ar šiem kopējiem tirgiem, jo mēs esam to paveikuši kopā. Pēdējais es gribēju runāt par konkurētspēju. Konkurētspēju mēs varam stiprināt, labāk izglītojot jauniešus. Tieši tāpēc Es uzskatu, ka ārod izglītība ir viens no lielākajiem sasniegumiem. Tas būs garants jauniešu nākotnē. Mums ir iespēja uzlabot konkurētspēju arī ar inovācijām. Tas ir ļoti smags temats, tāpēc, ka mēs visi zinām, ka eh, pētniecības līdzekļi un kopējā Eiropas pētniecība šajos grūtajos laikos saskarās ar lielām grūtībām, jo mums ir grūti atrast eh, finansējumu. Taču es vēlētos atgādināt, ka konkurētspējas politiku mēs varam uzlabot arī ar to, ka mēs pārvaram nesaskaņas un ieguldam vairāk kopējos Eiropas projektos. Mēs redzam, ka bieži vien uh, konkurētspēja tiek stiprināta citur pasaulē, dažkārt ar nedemokrātiskām metodēm. Mums ir jāizvēlas demokrātiskas metodas konkurētspējas uzlabošanai. Un tieši tāpēc šis modelis tam nederēs. Mēs nevaram šeit eh, svītrot eh, sociālos labumus. Tas nedrīkst tik likts uz konkurētspējas altāra. Mēs to nevaram darīt, tāpēc, ka Eiropā mēs pieturamies pie citām vērtībām. Es uzskatu, ka konkurētspējas veicināšana drīkst tik notikt tikai šajā demokrātiskajā modelītā ietveros. Lielas paldies! Uh, Uh, Fēmena kungām. Liels paldies arī uh, politisko grupu vadītājiem, kas jūs uzrunāja. Tagad došu vārdu uh, Karas kungam. Bundeskanclera kungs, dāmas un kungi, ir ļoti svarīgi un būtiski, ka jūs esat ieradies pie mums šodien Eiropas parlamentā. Un mēs apsveicam to, ka e, Austrijas bundeskanclers ir izrādījis labvēlību Eiropas parlamentam ierodoties pie mums. Bieži vien uh, tiek nosūtēts tikai vēstules vai arī zālē tiek lasītas avīzes un uh, citi dokumenti. Mēs uzskatām, ka Austrijas nākotnē ir cieši saistīta ar Eiropas Savienību, ar to, ka tā turpinās darboties Eiropas Savienībā. Uh, Eiropas Savienības nākotnē ir cieši saistīta arī ar Eiropas demokrātijas tālāku attīstību. Tieši tāpēc es vēlētos jūs aicināt sasaukt sanāksmes par to, lai mēs varētu saprast, kādā tad būs Eiropas Savienības nākotne. Vajadzētu vērsties arī pret to, ka padomes un samita tikšanās notiek aiz slēgtām durvīm un neviens nezina, kas tur tiek spriests. Mums vajadzētu skatīties arī uz to, kāda būs Eiropas nākotne, ņemot vērā globalizāciju un krīzi. Vai mēs būsim spējīgi um, iet pa šiem tālākajiem integrācijas soļiem? debatēm un diskusijām ar pilsoņiem ir jānotiek biežāk un tām ir jābūt atklātākām. Es domāju, ka Austrija ne tikai var to izdarīt, bet to, tai arī vajadzētu to darīt. Atcerēsimies par mūsu vēsturisko mm, mantojumu, par mūsu ģeopolitisko novietojumu un tā tālāk. Mums ir pienākums iet pa šiem tālākās integrācijas soļiem. Mums ir jāatcerās, ka uh, Eiropas nākotne būs atkarīga tieši, tieši no mums. Atcerēsimies, ka Eiropa ir arī cilvēku sirdīs un galvās. Esmu priecīgs, ka jūs teicāt, ka budžetu nedrīkst balstīt uz principiem, kur nabadzīgajiem tiek atņemti jau tā tik mazie līdzekļi. Eiropas Savienībai ir jāiegūst visi līdzekļi, kas tā ir vajadzīgi. Ir jānodrošina visi projekti un mērķi, kas ir nosprausti. Vēl viens punkts. Tiek runāts par tautas aptaujām. Ir patiešām žēl, ka šī Eiropas dimensija un starptautiskā atbildība bieži vien tiek aizmirsti um, vispārējās debatēs. Noslēgumā es vēlētos teikt, ka uh, Austriešu apziņā um, Eiropas Savienība netiek uzskatīta par vadoni. Mums ir vajadzīgi jauni jēdzieni, vajadzētu saprast, ka pilsoņiem ir jābūt daļai no šīs kopienas. Šeit nedrīkstētu būt tā, ka tikai politiķi izspēlē kaut kādas spēlītes uz Eiropas kartes. Mums ir jādomā, kā atrast sabiedrotos mūsu darbā jetzt habe ich gedacht du bist etwas großzügiger weil ein österreichischer abgeordneter redet. Šķiet, ka austriešu deputāti uh, ir, tiek uzskatīti par mm, tādiem, kuriem tiek atvēlēts mazliet vairāk laika šajās debatēs, bet izskatās, ka visi nākamie runātāji arī ir austrieši. Es došu vārdu tagad eh, Laiftrīda kungam, bet viņam tiešām ir jāpieturās pie atvēlētā uzstāšanās laika. Lielas paldies priekšsēdētā, centīšos to darīt, vienmēr cenšos. Tika runāts par nodokļu maksātāju naudas šķērdēšanu. Es domāju, ka um, šie izteikumi mums noteikti būtu jāņem vērā. Bundeskānsarkungs, gatavojieties jūsu apmeklējumam, eh, kā citādi kolēģis man vakar teica, ļoti labi, ka Faimans brauks pie mums. Un tas ir labi tāpēc, ka eh, šajos drūmajos laikos uh, Eh, padomē mēs beidzot redzēsim tādu kā sociālo gaismu. Ja mēs paskatāmies uz vairākuma uh, pozīcijām padomē, tad ir vienmēr ļoti grūti nodrošināt šādu optimismu. Es ceru, ka mums izdosies visu panākt, jo ja mēs pieturamies pie tā, ka ir vajadzīgs taisnīgums, ir vajadzīga solidaritāte, ja ir vajadzīga uh, sociālā vienlīdzība, tad Tas ir jādara vienmēr kopā, un tieši tāpēc tas ir jādara Eiropas Savienības līmenī, nevis nacionālā līmenī. Mums tas ir jādara. Protams, mēs saskaramies ar lielu problēmu. Protams, vislielākā problēma ir jauniešu bezdarbs Eiropā. Nav nekas sliktāks kā jaunieši bez perspektīvām. Jaunieši, kas tiek uh, izcili izglītoti, kas visu zina un pēkšņi atrodas uz ielas. Šis izaicinājums, manuprāt, uh, varētu tikt risināts arī ar Austrijas modeļiem. Austrijā ļoti labi modeļi tam, kā mēs varam vērsties pret šo problēmu. Arī šeit eh, tie ir kopīgi modeļi. Mums vajadzētu Eiropā nodrošināt iespēju eh, jauniešiem eh, beidzot saskatīt kaut kādas perspektīvas. Es domāju, ka šeit arī pietiek diskutēt. Mums vajadzētu iesaistīt pilsoņus, vajadzētu panākt, lai pilsoņi priecājas par Eiropu kā pamodināt šo prieku. Es uzskatu, ka mums vajadzētu vērsties pret tiem, kas uh, vēlas atteikties no Eiropas, kas saka, ka no Eirozonas vajag izmest ārā visus, kas neatbilst uh, mums, kas neizskatās tādi paši kā mēs. Eiro izgāšanās būs vislielākā izgāšanās Eiropā pēc otrā pasaules kara. Mums eh, vajadzētu vērsties pret to. Šeit nav runa par spekulantiem, šeit ir runa par tādu cilvēku naudu, kas ir ļoti smagi strādājuši. Tieši tāpēc, godamie kolēģi, Bundeskanclera kungs, es uzskatu, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Tā patiešām ir. Tu, tas, eh, ko mēs kopīgi sasniegsim, uh, noteikti būs daudz vairāk nekā nauda. Pie tā mums arī vajadzētu pieturēties, mums vajadzētu iet tālāk pa šo ceļu, mums vajadzētu darīt eh, pareizo, izvēlēties eh, pareizās izvēles Eiropas eh, pilsoņu interesēs. Liels paldies Laifrīda kungam, tagad liberāļu politiskās grupas vārdā Vērtmens kundze. Bundeskanclera kungs, es ceru, ka jūsu atrašanās šajā zālē motivēs arī citu valstu vadītājus ierasties uz debatēm Eiropas parlamentā. Uzskatu, ka tās ir ļoti būtiskas. Austrija patiešām veic ļoti labu darbu, un tai ir arī ļoti laba pozīcija Uh, Eiropas Savienībā attiecībā uz jauniešu bezdarbu un uh, citiem ekonomiskiem rādītājiem. Es vēlētos visiem jums atgādināt, ka visā Eiropā ir ļoti daudz cilvēku, kas dzīvo ļoti smagā nabadzībā. Protams, mums ir jāvēršas pret bezdarbu un pret jauniešu bezdarbu, un šeit vajadzētu veikt uh, pasākumus, kas ir ilgtermiņa pasākumi. Es vēlētos atgādināt par MFR Jūs ieteicāt izdarīt vairākus samazinājumus. Mums vajadzētu izmantot šos līdzekļus. Mēs nedrīkstam atņemt naudu tādiem projektiem, kas ir paredzēti jaunošu bezdarba samazināšanai. Jūs teicāt, ka mums visiem ir jāķeras pie airiem, jāairē kopā un jāairē pareizajā virzienā, um, ilgspējīgā virzienā. Un to mēs varēsim panākt tikai ar kopēju darbu. Mēs galu galā sasniedzām mieru pirms 60 gadiem, un to mēs arī vēlamies paturēt. Paldies, Vērtmanis kundzei, tagad eh, zaļo politiskās grupas vārdā Lunečikas kundzei vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji, bundeskancler kungs. Es arī vēlētos paust savu prieku par to, ka esat ieradies uz Eiropas parlamentu, lai mums diskutētu. Bez ironijas varu teikt, ka esmu sekojusi eh, līdzi jūsu grandiozajām pārmaiņām, jūs esat eh, kļuvis par lielo Eiropieti, pirms tam gan tāds nebijāt. Es eh, uzskatu, ka jūsu runa šodien gāja pareizajā virzienā varam to tikai un vienīgi atbalstīt. Tika pieminēta sociālā Eiropa, tika runāts par garantijām, Eh, arī parlamentā tiek eh, organizētas dažādas iniciatīvas. Eh, kolēģi jau minēja, ka šīs garantijas varēs nodrošināt tikai tad, ja tam tiks atvēlēts vairāk līdzekļu. Ja ir runa par naudu, tad es uzreiz varu vērsties arī pie jums. Austrijai vajadzētu beidzot piekrist paktam pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas, un vajadzētu domāt par to, kas notiek Luksemburgā. Vajadzētu uh, skaidri norādīt, ka uh, tādi cilvēki, kas izvairās no nodokļu nomaksas, nedrīkst labāt naudu Austrijas bankās. Es uzskatu, ka šī iniciatīva no jūsu puses mums ir ļoti vajadzīga. Jūs uh, tagad uzstarties Strasbūrā. Eiropas parlamentam ir trīs darba vietas. Pirms, uh, daž, pirms kāda laika Eiropas parlaments uh, ar lielu vairākumu nobalsoja par to, ka ir jāaicina padomi izstrādīt, izstrādāt plānu, kā mēs varētu optimizēt mūsu darbu. Es vēlētos, lai jūs padomē pievērstos šai iniciatīvai, lai kopā ar mums izskatītu izmaksas un pēc tam noteiktu tālākos eh, pamatus, tā lai mēs varētu jūs eh, kaut kad nākotnē sveikt vienīgajā Eiropas parlamenta darba vietā. Lielas paldies! Tagad dodu vārdu Paksas kungam. Ja kanclerī, pirmininkē, kolegos! kanclerkungs, priekšādātāja kungs, kolēģi. Un šodien mums ir jāpieturas pie tās domas, ka Eiropa ir apvienojušas dažādas valstis vienā savienībā. To nedrīkst aizmirst, citādi mēs nokļūsim tādā situācijā, ka mūsu ambīcijām mēs eh, sagrausim šo savienību atsevišķu eh, vēlmi pārspēt citus dēļ. Mēs nedrīkstam būt atkarīgi no spēcīgāko valstu iegribām un vēlmēm. Mēs esam izveidojuši savienību kopienu eh, ar līdzvērtīgām valstīm. Ekonomiskā un sociālā krīze, kas ir izraisījusi bezdarba, rada ļoti liels uh, Eh, grūtības, bet joprojām mēs neesam vienojušies par to, kā Eiropai būtu jārīkojas, kādā virzienā jāiet. Eiropas Savienības spēks ir brīvas, neatkarīgas nācijas, un jo vairāk mēs runājam par federālismu, jo lielāka varbūtība, ka cilvēki nevēlēsies būt šādā savienībā. Melcerkungs. Austrijā pastāv liela skepse pret uh, Eiropas Savienību. Uh, Bieži vien uh, cilvēki jūtas nedroši, vīlušies, uh, sadusmoti, viņi uzskata, ka Eiropā trūks demokrātijas un caurdzamības. Daudziem cilvēkiem ir radies iespējas, ka Eiropas Savienība nenodarbojas ar problēmu uh, risināšanu, bet gan rada vēl liekas nevajadzīgas problēmas. Mēs vēlamies, lai Eiropa tiktu uztverta nopietni. Mums vajadzētu, lai uh, tiktu skaidrotas gan Eiropas Savienības priekšrocības, gan trūkumi. Uh, Šie vārdi bundeskanclera kungs eh, nav manis rakstīti. Eh, tos nav rakstījis arī kāds tiesība populists. Īstenībā eh, tie tika publicēti Austrijas lielākajā dienas avīzē. Kameronam, Davidam Kameronam Lielbritānijā tiek pārmests, ka jūs izsakāties um, savās mājās pavisam atšķirīgi nekā jūs to darat Eiropas Savienībā. Uzskatu, ka šis brīdinājums attiecas arī uz jums. Mums ir jādomā par to, vai Eiropa nākotnē piederēs pilsoņiem vai arī eirokrātiem. Un es vēlētos atkārtināt uz šiem vārdiem, kas tika publicēti jūsu valsts avīzē. Lielas paldies, tagad dodu vārdu Kēlam kungam. Paldies, priekšsēdāji. Eiropas nākotne, tas ir saistīts ar praktiskiem jautājumiem. Visu pirmām kārtām ir nopietni jātiesās uz mūsu kopīgajām politikām, jo izvēle nav starp federālu Eiropu un nāciju valstīm. Izvēle ir starp kopējo interesu dominanti vai uz nacionālu īstermiņu interesu dominanti. Kopējā aizsardzības politika, kopējā enerģētikas politika, kopējā kiberaizsardzības politika un vienotā tirgus, vienotā digitāla tirgus, EMU uh, pabeigšana. Lūk, tā ir Eiropas nākotne, tā nav nekāda utopija, to mēs varam reāli sasniegt. Trūkst tikai politika, politiskās gribas. Un grūtības rada arī mentalitāte. viens veids ir skatīties uz uh, institūcijām kā labklājību nodrošiniešiem uzņēmumiem, bet otrs veids ir justies kā līdzipišniekiem mūsu valstī un Eiropas Savienībā. Un tas nozīmē, ka ir jāuzņems arī atbildība, nevis tā jānoveļ eh, atbildību uz ievēlotajiem pārstāvjiem vai institūcijām, bet ir jācenšās pašiem mainīties. Pēdējo četri gadi ir parādījuši e, vismaz divas lietas. Finanšu krīze sakņojas vērtību morālās attieksmes krīzē. Un otrkārt, labklājības valsts modelis, kas valdīja 30 gadus, nav ilgtspējīgs. Tādēļ mentalitātes izmaiņas un uzņem, atbildības uzņemšanās ir būtiska jo citādi mēs nonāksim Hakslija drosmīgajā jaunajā pasaulē. Paldies! Mēs paldies sociālistu grupas vārdā Berešas kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji! Kancler kungs! Runāt par sociālo jautājumu. Austrija mums ir sniegusi pamatu ļoti labam priekšlikumam Eiropas līmenī ar garantijām jaunatnei. Paldies par šo institīvu. Paldies! Mm Eh, par šo piedāvājumu, kam varējām ķerties klāt Eiropas līmenī. Un es ceru, ka EPSCO padomē šīs priekšlikums izpaudīsies kā Eiropas priekšlikums, lai tuvāko četru mēnešu laikā jaunieši tomēr rastu risinājumu savai bezdarba problēmai. Taču ir jābūt arī finansējumam, tāpēc piedāvājam sociālā fonda izmantošanu šiem mērķiem vai eh, nākotnes eh, finanšu perspektīvas gaismā jūs atbalstāt to, ka par 20% eh, šis fonds tiek izmanties 20, tātad 25% apjomā, sniedzot solidaritāti, ar kur jūs vēlēties identificēt Eiropu. Arī Grieķiem ir jāspēj izveidot savs fiskālais pamats Un viens man pazīstams grieķis izteicās, ka viņš cer, ka vācieši spēs palīdzēt grieķiem, jo ir uh, tādas personas Grieķijai piedarīgas, kas savus līdzekļus slēpj Vācijas bankās. Tāpēc mums ir jāvirzās tālāk uh, fiskālās direktīvas virzienā, un jūs ļoti labi apzināties, ka jūsu valstī šai ziņā ir izšķiroša loma. Es ceru, ka mēs tā varēsim tikt ārā no bezizējas un sniegsim atbalstu tādām valstīm kā Grieķijai, piemēram, viņai tiešām nepieciešams, lai mēs rīkotos visi uh, Eiropas līmenī. Paldies, Bereš kundze, Štatler kungs, lūdzu. Um. Bundeskancler kungs, uh, iekšējā politika tiek veidot mājās. Es nevēlētos šeit runāt par atšķirībām. Uh, Eh, starp eh, to, eh, ko ir izdarījusi krīze Eiropā un jūsu valstī. Tas ir jāpaveic jums un jūsu finanšu ministram. Šķiet, ka mēs esam risku pārlikuši uz nodokļu maksātājiem Eiropā. Mēs esam ar miljardiem ieguvuši mazliet laika. Īsnībā neesam atrisinājuši neko. Bezdarba līmenis ir rekordākstā līmenī Spānijā, Portugālē. Nu, jauniešu vidū šis bezdarbs ir vairāk jau 50%. Izaugsme ir nulles līmenī. Uh, Mēs eh, vēlamies po polsterēt šeit banku savienību. Īsnībā no spekulantiem mēs vairs liekas nemaz nebaidāmies. Mēs necenšamies stiprināt privāto sektoru. Mēs it kā esam solījuši eh, nodokļu maksātājiem, ka vērsīsimies pret izvairīšanos no nodokļu maksātā, no, nomaksas, bet uh, īstenībā neviens nevēlas piekrist šim paktam, un arī pašiem savu risinājumu uh, eh, valstu vadītājiem nav. Nauda tiek eh, šķiesta bez eh, stabilitātes nodrošināšanas, netiek ieviesas nekādas struktūrālas pārmaiņas un netiek arī uh, sanēts budžets. Bundeskanclera kungs, mēs paši būtu varējuši tie paveikt. Jums nevajadzēja tam dēļ braukt uz Strasbūru. Uh, Lielas paldies. Tagad eh, tautas partijas grupas vārdā Milanam Monam vārds. Paldies, priekšētāji. Paldies, Bundeskancler kungs, par to, ka jūs uzstājāties par solidaritāti un jūs komentārs par eh, Eiropas nākotni. Un eh, tā vairs nav tik nedroša kā pirms gada. Otrā 2012. gada pusē panāktais progress un centrālās bankas lēmumi ir ļāvuši mums daudz ko sasniegt, lai nodrošinātu integrācijas un eiro nākotni. Bet tas, ko mēs esam sanākuši ar to, nepietiek. Mums ir nepieciešams reformas valstīs un jāvirsās uz priekšu, lai fiskālā monetā, uh, savienība būtu tādā pašā līmenī kā monetārā savienība un tik novērst tie uh, disbalansi, ko krīze ir izcēlusi. Līdz ar to šis dokuments ir jāatbalsta un tam ir arī atbalsts Spānijā. Un es piekrītu tam, ka jauniešiem ir jāatbalsta Eiropas integrācijas process, bet eh, viņi tā darīs tikai tad, ja Savienība palīdzēs Eiropai izkļūt no krīzes, ja Eiropa tiks uzskatīta kā daļa no risinājuma, nevis daļa no problēmas. Lūk, tas ir tas galvenais uzdevums, kas mums visiem ir izkļūt no krīzes. Un vēl viens arguments par labu integrācijai Eiropā ir jauns, eh, daudzpus, jauna daudzpusīga pasaules, kur mēs virzamies. Uh, šī pasaule, par kuru runāja arī Barozo kungs, izmēram būs nozīme un Eiropas Savienībai būs lielāka teikšana, jo citādāk mēs vienkārši zaudēsim savu nozīmīgumu un Eiropas nākotnē ir nepieciešama lielāka solidaritāte nekā ir bijusi nodrošināta līdz šim. Paldies, Kalķieri kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādāja kungs, un kancler kungs, runājot par Eiropas nākotni. Uh, Es domāju, jāatbild ir uz diviem jautājumiem. Vai Eiropas sociālais modelis ir sloks vai resurs, ar kuru var uh, pastāvēt globalizētā pasaulē? Un vai konkrēti lēmumu būtu jāatstāja uh, eh, valstu ziņā vai arī vajadzētu mm, demokrātisku Eiropas valdību. Mēs sakam jā abiem šiem jautājumiem un mums ir prieks, ka jūs esat viens prāts ar mums. Eiropā jābalstās uz stabilitāti, jāpanāk arī izaugsme, jāizrāda solidaritāte. Šādi taupības pasākumi, tas nenozīmē, ka mēs atgriezīsim bezatbildīgos laikos, tas nozīmē, ka ir disciplīna un politika tiks veidota saskaņā ar izaugsmas un sociālās kohēzijas vajadzībām. Lūk, tāds būtu īsts budžets, kas balstītos uz uh, resursiem un parāda izpirkšanas fonds par to bija ļoti interesanti komentāri. Jums un tas nenāktu par ļaunu investīcijām valstīs, un mums ir nepieciešams spēcīgs sociālais pīlārs. Iesākumā varētu pareizi finansēt ja Eiropas garantiju jauniešiem, kas ļoti labi darbojas Austrijā. Paldies, eh, kanclerkungs, ka ieradāties pie mums šo pēcpusdienu. Mēs esam pārliecināti, ka nākamo pāris mēnešu gaitā, domājot par Eiropas sociālo paktu un patiesa demokrātiska un monetārā savienība var saņemt arī jūsu atbalstu. Tālāk Sežuš Voski tautas partijas vārdā. Paldies, eh, priekšētāji. Mums, kanclēr kungs, eh, paldies eh, par to, ka esat paudzis savu gatavību atbalstīt Eiropu, bet mēs sagaidām vairāk no valsts, kas atrodas starp Eirozonas valsti un ne Eirozonas valstīm. un jūs, kas geogrāfiski ir tik tuvu jaunajām Eiropas valstīm, kuras lielākā daļa nav Eirozonas dalībnieces, jūs nerunājāt par to, kā pastāv divu ātrumu Eiropas draudi. Un par to, ka pastāv draudz, ka Eiropa atkal tiks sašķelta. Es domāju, ka Austrijai tas varētu uh, sagādāt galvasāpes, kas, jo Austrija jau parasti iestājās par centrāla Eiropas dimensiju. Eirozonas glābšana nebūtu uh, jāpanāk sašķeļot Eiropu. Sašķelta Eiropa nāks par sliktu eh, austriešu interesēm. Jūs sākāt savu runājot par neto maksātāju valstīm. Es, man nepatīk šis termins, jo katra no šīm valstīm ir bagāta valsts, un bagāta valsts pēc nosacījuma arī ļoti daudz iegūst no integrētas Eiropas Savienības un nedrīkstētu radīt uh, šādus institucionālus šķēršļus, šķēlumus starp Eirozonu un citām valstīm. Un nedrīkst būt, ka Eirozona ir ar centbeidzas spēkus, kas atstum citas valstis no saviem lēmumiem. Tādēļ mēs nepieņemam, ka būtu formalizēta komiteja šeit parlamentā, kur piedalītos tikai Eirozonas pārstāvji, vai arī, ka būtu atsevišķi budžets Eirozonai. Paldies! Paldies, Sarušvoski kungs. Noslēgumā Broka kungs. Priekšsēdētāja Bundeskanclera kungs, komisāra kungi, dāmas un kungi. Jā, patiešām kopš jūsu vēstules Kronas caitungā līdz šīs dienai ir patiešām garš ceļš noiets. Es vēlētos atgādināt uz šiem galvenajiem punktiem - solidaritāte, izaugsme. Uh, Mums vajadzētu radīt saskaņu starp šiem jēdzieniem. Es domāju, ka tas esam pašlaik uz uh, pareizā ceļa. Un uh, cerams, ka tuvākajās nedēļās, kad runāsim par daudzgada finanšu schēmu, mums uh, nebūs jāapgriež izaugsmes sadaļa budžetā, jo tad mēs runāsim pretī paši sev. Es vēlētos atsaukties uz Sarjošu Voška teikto. Uh, iekšējā tirgus uh, pienākumi saistās arī uz to, ka mums ir jāuzņemās atbildība par iekšējo tirgu. Um, mēs, protams, to gaidām arī no Davida Kamerona, un ir pareizi uh, atkārtot, ka uh, eiro ir valūta 27 valstīm, nevis 25 valstīm. Uh, mums ir jāatcerās, ka šis jautājums nav iekšlietu jautājums. Mums ir jārūpējās par eh, ekonomikas savienību, mums ir jāiestājās arī par kopienas metodas eh, tālāku virzīšanu un 27 valstu Eiropas atbalstīšanu. Es domāju, ka jūs, ka, ka mēs, eh, ja mēs to nedarīsim, tad Monē noteikti būtu izbijies un arī daudz citi pamatlicēji nebūtu apmierināti. Lielas paldies, tagad vārds atkal Faimana kungam. Paldies, priekšsēdētājs, vēlētos pateikties par diskusijām, un es vēlētos arī teikt kādu kritisku frāzi. Eh, mēs bieži viena eh, izturamies ļoti pretrunīgi, mums ir ļoti plašas diskusijas, bet mēs tomēr tiekamies un mēs turpinām runāt. Tieši tāpēc es vēlētos pateikties jums par to, ka jūs esat šeit. Uh, Galu galā eh, diskusijas ar eh, tukšu krāsu nav tik interesantas kā diskusijas ar deputātu. Tieši tāpēc es vēlētos sirsnīgi pateikties visiem, kas ir ieradušies uz šīm sarunām. Un arī paldies par uzaicinājumu ierasties Eiropas parlamentā. Es vēlētos eh, īpaši uzsvērt dažus punktus. Pirmām kārtām plājas šķelšanās Eiropā. Es arī esmu pārliecināts, ka uh, Tieši tāda valsts kā Austrija, kurai ir politiski cieša saikne ar daudzām jaunajām dalībvalstīm, gan kultūras, gan vēstures, gan arī ekonomiskās attiecības, tad tieši šādai valstī ir jāuzņemās atbildība. Mēs uzskatām, ka nedrīkstētu Eiropu dalīt divu šķiru Eiropā. Protams, kopēja valūta ir ļoti svarīga kategorija, bet nedrīkstētu būt tā, ka pārējās valstis tik noliktas otrajā šķirā. Es iestājos par kopēju Eiropu, bet es vēlētos arī norādīt uz to, ko teica Kamerona kungs un uh, Lielbritānijas pārstāvi. Ir jāatcerās, ka šajā kopīgajā vienotajā ātrumā ir jānodrošina arī tas, ka uh, dažas valstis netiek pagrūstas malā, lai citas varētu aizskriet tālāk un ātrāk uz priekšu. Šis kopīgais ātrums nozīmē to, ka visi vienādā ātrumā virzās vienā virzienā. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs daudz diskusiju par uh, finanšu schēmu. Bet, protams, ka finanšu schēma ir uz pareizā ceļa un tā virzās uz priekšu, un es uzskatu, ka tas parādījās arī šīs dienas diskusijās. Mums ir jādomā par izglītības garantijām, par bezdarba apkarošanu, mums ir jāparedz šiem mēķiem vajadzīgie līdzekļi. Es domāju, ka šai finanšu schēmai ir vajadzīgi rezultāti. Tie, kas vēl neiesaistās šajās diskusijās, būtu jālūdz uh, tajās iesaistīties, jo galu galā nekādi rezultāti ir vissliktākā atbilde Eiropas pilsoņiem. Uh, Mums taču ir jāatcerās, ka beidzot šīm problēmām ir jāķerās klāt, ir jāpieņem lēmumi par Eiropu, ir jāparāda, ka Demokrātiska Savienība spēja atrisināt savas problēmas. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi šie rezultāti un atbildes. Vēl es vēlētos atsaukties uz Štādlera teikto. Uz kādu minūti iedomāsimies, ka dažas valstis kļūst, būtu kļuvušas maksātnespējīgas eh, pagājušā gada laikā. Iespējams, ka finanšu uzņēmumi, kas eh, pirms krīzes vai krīzes laikā uh, eh, guva peļņu, no tā neko um, nebūtu zaudējuši. Visvairāk būtu zaudējuši tieši iedzīvotāji. Būtu sagrautas arī cerības Eiropā. Uh, mēs vairs neticētu kopējai Eiropas nākotnē. Tieši tāpēc esmu lepns par to, ka neviena valsts nav kļuvusi par maksāt nespējīgu. Protams, daži pasākumi tika pieņemti varbūt mazliet par vēlu, bet šis uh, glābšanas plāns tika izstrādāts un realizēts. Es uzskatu, ka mums ir jāturpina arī diskusijas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Es noteikti ņemšu to vērā. Uh, Es vēlētos, lai jūs zināt, ka kopīgā darbā, un es esmu par to pārliecināts, ka kopīgā darbā starp institūcijām, starp komisiju un pārējām Eiropas Savienības institūcijām, jo īpaši arī ar eh, Eiropas parlamentu un arī atbildīgajiem valstu un valdību vadītājiem, ir jārod kopīgs risinājums, kopīga virzības priekšu. Uh, Ir jāsaprot, kāds, kāda ir vislabākā izēja no finanšu krīzes. Ir jāiestājās par kopīgu Eiropu, ne tikai par tādu Eiropu, par ko mēs sapņojam, bet arī par tādu Eiropu, par kuru jaunieši eh, nākotnē varētu teikt, ka eh, tā ir devusi aktīvu reālu ieguldījumu viņu uh, panākumos. Liels paldies Budas kancleram Faimanam par viņu teikto. Liels paldies arī deputātiem par interesantajām debatēm. Līdz ar to eh, šis darba kārtības punkts ir slēgts.